Blinkevičūtes kundze neiebilst, ka es vadīšu balsošanu, tad mēs varētu turpināt tāpat kā līdz šim. Šī ir kopīgā Libe un FAM komiteja sanāksme par tematu ES pievienošanās Eiropas padomas konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Vai esam gatavi? Sveicu uh, FAM komitejas priekšsarētāju Blinkavičutas kundzi un kolēģis no FAM komitejas šai kopīgajā sanāksmē. Tad varam ķerties pie balsošanas. Vai viss ir gatavi? Pirmais kompromiss. Nē, FAM komitejas locekļiem vēlos sacīt, viss notiks elektroniski. Tā kā tikai pogas jāspiež. Rokas nav jāceļ. Vai jums ir balsošanas kārtīts? Nē. Varbūt pārbaudām tad. Pārbaudīsim, vai kādam no FAM komitejas nav kārtīs. Lūdzu, varat klusumu. FAM komitejas locekļi, vai jums ir kāds, kas nav paņēmis kartīs līdzi? Balsošanas kartīti. Lūdzu, norādiet šobrīd, lai varam sākt balsošanu. Tad sākam balsošanu. Visiem ir kartīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 190. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 2A kompromiss. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Divus. Divsimt trīs, kas ir papildinājums. Sākam balsot. Mums ir par to jābalso, ja tas ir papildinājums, tikai par papildinājumu. Kāpēc visi uzskata, ka mums nav par to jābalso? Mums ir jābalso. Mēs balsojam par papildinājumu. Es atvainojos FAM komitejai par to, kas te notiek. Beidzam balsot. pieņemts. 204. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 213. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 9a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 252. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Varbūt blokā varam balsot. 253 līdz 251 blok. Nē, nevaram gan. 253. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 254. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 251. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 283. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 284. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 291. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 298. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 302. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 303. un 307. identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 305. un 306. identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 309. un 312. identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 310. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 311. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 313. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 314. balsojam pa daļām, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 315. sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 248. divās daļās, pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 316. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 317. mutiskais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam tālāk apsvērumi, balsojam blokos. Pirmais bloks. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par otro bloku. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss apsvērumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. grozījums divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 73. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 75. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. Sākam balsot. noraidīts. 80, ne, 98. atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss apsvērum, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. sākam. Nē, tas noraidīts nu, tomēr. 103. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 104. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss apsvērumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 121. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 122. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Identiskie 124, 143, 183. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoties kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 134. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 136. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 137. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 138. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 139. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 140. divās daļās pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 156. Sākam balsot. Beidzam balsot. 156. Tātad pieņemts. 157. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 158. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 168. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 170. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 171. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 172. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 173. Sākam balsot. Beidzam balsot. Engela un Lenārs kungi, vai jūs varētu pārtraukt priecāties? Mums šeit nopietnas darbs ir. Jā, es atvainojos par EPP kolēģiem. 174. sākam balsot. 174. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Koncentrējieties, lūdzu. 175. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 181. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirms gal balsojuma es atvainojos līdzpriekšsēdētāji, ka es nenorādīju, kas ir referenti. Vēlos pateikties eh, Kristīnai Revo de Bonafai un ar um, Anna Karace Biltu. Es atvainojos, ka nepieminēju jūs kā referents par šo ziņojumu. Tiešām paldies jums abām. Jo tad, kad es veicu gala balsojumu, visi metas projām. Es jau zinu, jūs esat eh, tik eh, pieklājīgi, ka paliksiet un noklausīties, ko es vēlējos sacīt. Tātad gala balsojums personāla balsojumā. Sākam balsot. Un tagad jūs varat doties projām. Beidzam balsot. Pieņemts 58 pār 12 pret 4 atturas. Apsveicu līdz referentus, paldies līdz priekšsēdētājai. Paldies, kolēģi! Zaborskas kundze, jūs vēlaties kaut ko sacīt, lūdzu. Paldies! priekšsēdētāji. Saskaņā ar 52. A punktu vēlos iesniegt eh, mazākuma viedokli par šo balsojumu. Tāpat man ir eh, rakstiska deklarācija, kuru iesniegšu sekretariātām. Jāpaldies. Jureka kungs, arī jums ir kas līdzīgs, es pieņemu. Jā, mēs izsniegšu arī rakstiski komentārus. Paldies! Thank you. Thank you, colleagues. Have a good summer. Paldies, kolēģi, un ja netiekamies, tad lai jums patīkama vasara.